par situāciju Eritrejā. Un tagad vārds e, viceprezidentes e, vārdā. E, kur ministrei, kura runās par padomi, Žanīnai Henis Plačertē. Mr. President, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, cienījamie deputāti. Patiešām ir ļoti svarīgi apviedi, apmainīties ar viedokļiem par situāciju Eritrejā. Tā ir ļoti, tā ir maza valsts, un, bet vienmēr par to runā, jo, jo projām no tās bēg daudzi cilvēki. Daudzi no viņiem meklē labāku dzīvi Eiropā, kur nav politisko spaidu un ir, ir labāka e, nodarbinātības situācija. Mēs esam patiešām dziļi noraizējušies par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstībā cilvēku tiesības eh, ir eh, Eiropas Savienības politikas eh, svarīgs princips, un tā ir arī mūsu dialoga sastāvdaļa ar citu valstu valdībām, ieskaitot Eritroju, Eritreju. Dialogā un citos veidos mēs izsakām savas bažas par cilvēku tiesību pārkāpumiem Eritrejā un pieprasām tās ievērot. Mēs atkārtoti esam uh, pieprasījuši pieprasījuši eh, eh, eh, pie varas esošajiem no 2021. gada, no 2001. gada un atbrīvot arī dzen ieslodzītos Eiropas eh, Savienība eh, runā arī par jautājumiem, kas ir saistībā ar Eiro, eh, Eritrejas cilvēktiesībām startautiskās organizācijās, piemēram, apvienotajo nāciju padomē kur arī ir īpaši pilnvarotais Eritrejas jautājumā. Es gribētu akcentēt, ka kritika, eh, kritiska attieksme pret šo valsti ir eh, pareizākā pieeja. Pirmkārt, ar kritisku pieeju mums ir iespējams eh, izkristalizēt prasības pēc pārmaiņām pārobežu kontekstā. Un mēs varam atkārtoti uzsvērt, ka starptautiskie standarti ir jāievēro. Un Otrakārt, kāpēc mēs domājam, ka e, kritiska attieksme nāk par labu, e, tā ir cīņa pret nabadzību. E, ņemot vērā e, šo te politisko režīmu, Eiropas Savienībā ir nepieciešams sniegt attīstības pro, palīdzību attīstības projektu ietvaros ir jādara ļoti e, daudz, lai uzlabotu Eritrejas iedzīvotāju stāvokli. Viņiem ir grūtības ar pārtikas apgāti, ar nodarbinātību un ir uh, ārkārtīgi daudz uh, cilvēku, tīpaši jaunieši, kuri uh, šo te apstākļu dēļ vēlas atstāt valsti par katru cenu, izvēloties arī visbīstamākos ceļus. Tieši tāpēc attīstības palīdzība 11. konference arī pieņēma lēmumu par sociālo palīdzību Eritrejai piemēram, eh, palīdzot eh, pie, eh, nodrošināt piekuvi atjaunojamajiem energoresursiem, da, radot jaunas darba vietas un it īpaši veicot dažādus pasākumus jaunatnē, kā arī pasākumus cilvēktiesību ievērošanas, ievērošanu Eritrejā. Šai valstī ir strateģiska, eh, strateģiska pozīcija, ņemot vērā tās robežas ar Sudānu, Džibutiju un citām valstīm un tuvumu Arābijas pusalai. Tāpēc stabila Eritreja, Eritreja, kas respektē savus kaimiņus, var pozitīvi ietekmēt situāciju reģionā. Konflikti ar Jemenu un vispārējā situācijā Āfrikas raga reģionā. Eh, ir jāskata reģionālā kontekstā. Izolācijas policija tā nebija veiksmīgi, tāpēc mums ir jāsniedz atbalsts, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus un novērstu iespēju radikalizēties un pievērsties ekstrēmismam. Eh, tā ir joma, kur mums kopā ar Eritreju vajadzētu strādāt, lai veicinātu stabilitāti atļaujot pieminēt vēl migrācijas un patvēruma e, meklēšanas tēmu. E, Patvērumu meklētāji no Eritrejas e, tā ļoti izaicinoša tēma. Patvēruma meklētāji lielākoties arī no Eiropas Savienības puses tiek akceptēti bet vēl mums ir jāsaka, ka Eritreja Eritrejā vēl ir arī citas e, tēmas, ne tikai uh, robežu jautājumi un cilvēktiesības. Um, sadarbojoties ar Eritreju, mums ir jāvirzās uh, uz tādiem mērķiem, uh, lai samazinātu migrāciju. Tā ir mūsu kopīgā atbildība, lai samazinātu migrācijas krīzi. Un atļaujiet man teikt, ka mēs uh, sadarbojamies ar Eritreju tās Eiropas iedzīvotāju labad. Protams, kritiskā attieksme arī ir mūsu interesēs, jo tas ir vienīgais eh, veids, kā mēģināt sakārtot lietas eh, gan Eritrejā, gan arī kaut kur citur, lai mums ir eh, labāk, mums ir jāstrādā koncentrējoties uz, jaun, uz šiem izaicinājumiem. Paldies! Ļoti liels paldies, ministrs kundze. Un tagad vērts politiskajām grupām ETP vārdā. Stīrkungs, lūdzu. Ceniče, prošle godine imali smo u ovom domu. Paldies. Tātad mums bija diskusijas par Eritreju runājot arī par um, komisijas sniegto palīdzību attīstībai, šai sadarbībai jākoncentrējas uz uh, labas pārvaldības sadarbību, cilvēktiesību ievērošanu. Nepārtraukt uh, diktatūras uh, praktizētā cilvēktiesība pārkāpšana viens no iemesliem, kādēļ eritrieši bēg no savas zemes uz Eiropu. Daudz ir, mm, komisija ir arī koncentrējusies uz investīcijām enerģētikas sektorā, bet ļoti maz ir darīts, lai enerģētikas sektors tiktu efektīvi pārvaldīts. Tas īsti neatspoguļo diskusijas, kādas noturējām šeit Eiropas parlamentā. Mēs negatīvi attīstības komitejā izteicāmies par šo komisijas priekšlikumu, taču komisija to ignorēja. Uh, um, komisijas priekšlikums tika pieņemts vienprātīgi IDF sesijā, tādēļ vēlos minēt arī rezolūcijas paragrāfu Eiropas parlamenta izstrādāto, kur mēs aicinām izstrādāt starptautisku nolīgumu, lai, la, lai parlaments varētu kontrolēt EDF. Paldies! Es un D vārdā Noizerkungs lūdzu. <clears throat> Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, eh, ministres kundze. Es domāju, ka ir labi, ka šodien mēs eh, runājam par Eritreju un rezolūciju, jo cilvēktiesības stāvoklis šajā valstī ir vienkārši katastrofāls. Ja mēs paskatāmies kaut vai uz Amnesty International ziņojumu, tad mēs redzam, ka tur ir tūkstošiem politisko ieslodzīto, kuru ģimenes locekļi nezin, kāds ir viņu līdzekļi liktenis, kas notiek cietumos un eh, kāds ir eh, viņu kopējais stāvoklis. Es domāju, ka mums ir jāpiemina arī tas, ka Eritrejā ir, ir attaisno iz, ārkārtas stāvokli ar politiskiem iemesliem. Viņi saka, ka mums ir problēmas ar Etiopiju un tāpēc mēs esam karastāvoklī. Valstī ir 5 miljoni iedzīvotāju, 300 tūkstoši no viņiem ir karaspēkā, 400 tūkstoši ir aizbēguši no Eritrejas gandrīz katrs desmitais iedzīvotājs ir izbraucis no valsts, Tas liecina par situāciju dramatismu. Kā Eiropas Savienībai mums ir iespēja ietekmēt, ietekmēt eh, norises ar projektiem. Runāt tikai par cilvēku tiesībām tas ir par maz. Mums ir jāparasa no eritējas arī vairāk rīkoties. Mums kā parlamentam arī eh, vajadzētu vairāk piedalīties padomes un komisijas lēmumos. Es domāju, ka līdzšinēja attieksme pret parlamentu e, nerada progresu un nepa jāpalīdz cilvēkiem Eritrejā. Paldies! Un tagad eh, no EKR grupas eh, Marks Tebesmeikers, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Min... Um, ir patiešām nepieciešams pievērsties e, e, Eritrejas iedzīvotājiem. Tomēr iedzīv, e, lēmums par palielināt Eiropas palīdzību Eritrejai, es domāju, ka tā ir kļūda, jo tas ir būtībā mm, pret mūsu pozīciju. Komisija nav novērtējusi adekvāti ekonomikas situāciju un Eritrejas iedzīvotāju situāciju. Eh, Eritrejas prezidents Aferverks ir radījis baiļu un mocību režīmu, terora režīmu savā valstī. Eh, Šeit nav nec vārda vērdības, brīvības, nec pulcēšanās brīvības, nekādu citu brīvību. Eh, toties plašs, plašs karaspēks un armijā tiek iesaukti pat bērni. Tā Tas nozīmē, ka eh, eh, tas ir arī izskaidrojums bēgļu straumēm uz Eiropu. Es domāju, Es neredzu, ka iestādes e, nemēģina uzlabot e, iedzīvotāju situāciju, jo pat labā diktators turpina e, vienkārši rīkoties tā, kā viņš rīkojas. Mūsu naudas pagaidām iedzīvotāji nav ieguvēji, bet iedzīvotāji grib būt ieguvēji. Mums ir jāpieprasa cilvēktiesību ievērošana, lai mums būtu labāka un drošāka māja mājas, e, tad mums ir jāstrādā. Un visādi citādi Eiropa paliks joprojām par Eritrejas iedzīvotāju mērķi. Jau gadiem e, ilgi mēdēji ir ziņojuši par e, režīma zvērībām, ir bijušas izmeklēšanas komisijas, bet rezultātu nav. Tagad ministra kungs ir pienācis e, laiks rīkoties, lai mainītu situāciju. Paldies! Thank you well. Thank you very much indeed. On behalf of ALDE Group, uh, Deputy Beatrice Becerra Bastarecea, two minutes, please. Gracias, prezidente, senora. Paldies, Beseras kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godētā ministras kundze. Šorīt uh, mēs piedalījāmies ļoti kaislīgās debatēs par vienošanos ar Turciju. Komisijas priekšsēdētājs vispār nepiedalījās šajās debatēs. Šī vienošanās, kas tiešām dara kaunu Eiropai, kura uh, mērķis ir. Uh, izlikties, ka eh, tas ir kāds politiskais risinājums, bet tas tā nav. Esam jau šeit vairāk kārt teikuši, ka bieži vien eh, runājam par īstermiņu pasākumiem, bet ir jācīnās par problēmas sākni. Šeit eh, runa ir par simtiem tūkstošu cilvēku, kas bēg no savas valsts, no Eritrejas, jo citādi tur viņiem nāks dzīvot vērdzības apstākļos. Uh, Tuvāko piecu gadu laikā mēs arī balsosim par atbalsta programmu Eritrejas valdībai. Mēs nevaram vēlreiz pārskaitīt viņiem naudu, zinot, kā darīšana ir ar valdību, kas varbūt vairāk nekā jebkura cita valdība pasaulē pārkāp cilvēktiesības. Komiteja, kurā piedalos arī es, ļoti skaidri pateica, ka nekadā gadījumā nevar pieņemt šo indikatīvo programmu Mēs zinām, ka fondi netiek uh, nogādāti tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama, taču mūsu komitejas nostāja šajā jautājumā tika totāli ignorēta. Tas pats arī attiecas uz ANO cilvēktiesību komitejas secinājumiem, tie bija tieši tādi paši. Ministrs Kunze, viena no Eritrejas saistībām attiecībā uz Eiropas Savienību bija aprobežot ar 18 mēnešiem obligāto militāro dienestu, taču uh, Eritrejas valdība ir apliecinājusi, ka tā negrasās to darīt. Jautājums padomē, vai jūs varat garantēt to, ka Eiropas nodokļu maksātāja nauda nenonāk uh, viena no šausminošākā pasaules diktatora kabatām? Esam izstrādājuši programmu, lai risinātu eritriešu problēmas. Taču mums ir tas viss jānosaka. Uh, attiecībā cilvēku tiesību ievērošanu. Lielas paldies! Un tagad goja vārdā Rīžā kundze. Vienu minūti, lūdzu. Jā, nu es būtu gatava runāt arī divas minūtes priekšsēdāja kungs. Uh, Vispirms vēlos tiešām apsveikt šo rezolūciju pirmā kopš 2004. gada. Eritreja ir viena no ļaunākām diktatūrām pasaulē. Tā ir uh, Ziemeļa Koreja Āfrikā. Jaunieši bēg no šīs valsts, uh, bēg no verdzības. 2011. gadā Eritreja vienprātīgi, vienpusēji lēma uh, pāraut attiecības ar Eiropu, taču kā Mēs varam sadarboties ar šo valsti. Neviena NVO tur nevar strādāt, tur ir militārs režīms, tur nav institūciju. Kā mēs varam īstenot enerģētikas projektus, ja tie kalpo tikai dažu cilvēku interesēm. Daži no tiem um, Eritrejas vadītājiem teica, ka Eiropas Savienības sniegtā uh, nauda ne, nenonāk pie uh, iedzīvotājiem tam visam nebūs nekādas jēgas, tas nesamazinās nabadzību, nec iedzīvotāju stresu, tas nesamazinās zaspīlēm reģionā gluži pretēji. Liels paldies! Un tagad uh, zaļo grupas vārdā uh, vārds uh, Sargentīnī kundzē lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Eiropas parlaments vienprātībā saka nē atbalsta pakotnei Eritrejai. Tas nenonāk bieži, bet, tas nenotiek bieži, bet šoreiz tā bija, taču padomi mūsu viedokli ignorēja. Mēs e, šeit neizsakāmies e, principa dēļ, mēs nenoraidām šo atbalsta plānu principa dēļ padomi saka, ka palīdzība tiek domāta, lai mazinātu nelegālo imigrāciju, taču mēs redzam, ka cilvēki bēg no Āfrikas Ziemeļkorejas, jo viņi cieši un mirst badā. Neaizmirstiet, ka Eritrejas uh, režīms ir autoritārs un arī viņu šos. Uh, eritrejiešu imigrantus eh, Eritrejas eh, atbildīgās iestādes vajā arī Eiropā. Un ar Eritreju mēs nevaram izvērst tādas attiecības kā ar Turciju. Paldies! Un tagad uh, Hukem kungs FDD vārdā lūdzu. Paldies, priekšsētāji kungs! par spīti tam, ka Eritrejā dzīvo 6 miljoni iedzīvotāji, migrantu krīze Eritreja ir otra lielākā grupa. Ļoti daudzi no viņiem dodas uz apvienoto karalisti, viņi bēg no diktatūras, kas izdara milzīgu spiedienu uz viņiem un viņus paverdzina militārajā dienestā. Vai kādreiz varētu pateikt, Vai kāds varētu pateikt, kādēļ Eiropas Savienība vēlas palīdzēt finansiāli Eritrejai, ņemot vērā, ka šo valsti vada totalitārs režīms, kur vispār nav likuma varas? Atkal vēl viens piemērs, kā Eiropas Savienība akli terē Britu un nodokļu maksātāju naudu bez mazākās sajēgas, um, kur šī nauda nonāk. Paldies! Uh, thank you. Liels paldies! Un tagad vārds Venta kungam, ETP vārdā. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, gudētā ministrs kundze. Tas, kā Eritreja 93. gadā atguva neatkarību, sniedza cerības, taču šajā valstī tika ievies totalitārs režīms, nekad cilvēktiesības uh, netika piemērots, vēlēšanas nekad uh, nav notikušas šajā valstī, tot, absolūts totalitārisms tur valda, ekonomiskā situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, sausums arī ir novedis pie tā, ka cilvēki bēg no bada. Uzskatīts, ka 5000 cilvēku pamet valsti katru mēnesi. Valsts uh, attīstības uh, programma ir tikai viens solis, kā palīdzēt šīs valsts pilsoņiem, bet uh, to var darīt tikai īstermiņā. Tas samazinās nedaudz nabadzību, bet tas neatrisinās problēmas. Lai Eritreja varētu attīstīties, mums ir nepieciešams tur ieviest eh, struktūrāls reformas. Lielas paldies! Un tagad Linda Makāvēna, es un tev vārdā pusotru minūti. Gudetā ministras kundze, kā attīstības komitejas priekšsēdētāji, esam ļoti daudz dzirdējuši par attīstības politiku, taču ministru lēmums uh, sniegt palīdzību Eritrejai nav uh, mūsu viedoklis. Ļoti daudz kolēģi runā par šausminošo cilvēktiesību situāciju Eritrejā. Tādēļ novembrī mūsu komiteja vienprātīgi prasīja to, lai netiktu pieņemt, ne, pieņemts nekāds lēmums par attīstības palīdzību bez uh, konsultācijām ar parlamentu, taču jūs gājāt uz priekšu, jūs uh, ignorējāt Eiropas parlamentu, jūs pat ziņojāt uh, attīst EDF uh, komitejai. Uh, Nu, te nav neviena no komisijas, bet kā mēs varam būt droši, ka tas neatkārtosies, šis lēmums ir ļoti nopietns. Un tad, kad ikgadējā rīcības programma tiks pieņemta, es ceru, parlaments tiks iesaistīti. Tālāk, ministrs kundze, jūs teicāt, kā nauda tiek paredzēt nabadzības samazināšanai, taču 87% naudas tiks uh, investēt enerģētikas projektos, bet kas saņem šo naudu, tu privātā sektora vispār nav, kur šī nauda nonāks. Uh, Jūs teicāt, tā ir arī daļa uz imigrācijas krīzi. Tas ir, mani dara vēl skeptiskāku. Eritrieši, kas ierodas Eiropas Savienībā, bēg no šausminošas politiskās sistēmas, viņi nav migranti. Un es domāju, ka nekādā gadījumā mēs nevaram sasaistīt uh, mūsu attiecības ar Eritreju un uh, bēgļu samazināšanas politiku. Mm attiecībā uz imigrantiem, kas nāk tieši no Eritrejas. Liels paldies! Gudētā Makavens kundze, vai esat gatavi atbildēt zilās kartītes jautājumu? Izdavska kungs vēlas uzdot šo jautājumu, lūdzu. Jā? Jā. Lūdzu. Gudetā Makavans kundze. Jums varbūt ir taisnība sakot, ka palīdzība Eritrejai nenonāks pie tiem cilvēkiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama, nebūs nekādi sociālie ieguvumi no šīs palīdzības, bet kādi ir jūsu secinājumi, vai kā um, kontrolēt uh, šo palīdzību, šos finanšu resursus, kas tiks nosūtīti Eritrejai. Sniedziet jau pozitīvus risinājumus, nevis kritizējot tikai to, kas notiek. Kāda ir jūsu ideja, kāda ir priekšlikumi? Lūdzu, atbilda jā. Ļoti grūti sadarboties ar valdību, kas pārkāp tik šausminošā veidā cilvēktiesību. Es uh, vēlos teikt, ka tagad, jā, mums ir tāds satvers, patiesībā nekāda nauda vēl konkrēti nav pāredzēta. Un es vēlos, lai jebkāda veida šādi lēmumi nozīmētu, ka tiek iesaistīts arī Eiropas parlaments. Paldies! Un tagad vārds Lolai Sančesai Kaldentei no Goes. Lūdzu, viena minūte, liels paldies priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir parakstījusi uh, vienošanos, kas ļaus Eritrejai saņemt 200 miljonus eiro, lai īstenotu lielus uh, enerģētikas projektus, kuriem nebūs vispār nekādas ietekmes uz iedzīvotāju dzīves līmeni, tas tikai palielinās korupciju un multinacionālo uzņēmumu turību. Uh, Šī valsts ir tāds kā mm, buferis, lai varētu kontrolēt arējās robežas. Eritreja ir valsts, kas sistemātiski pārkāpj cilvēku tiesības. 20% cilvēku, kas čērso vidusjūras, ir eritrejieši. Viņi bēg uh, kā vien iespējams no šī režīma, un tad arī vienošanās, kas ir pārakstīta uh, ar Eritreju, ir absolūts cinisma paraugs. Tā taču ir diktatūra, eh, kuru mēs vēlamies ielikt savā kabatā mūsu eh, drošības interešu dēļ. Ir jāizbeidz finansēt irāniskas valdības. Liels paldies! Un tagad, kas tādo kungs EFDD vārdā, viena minūte. Liels paldies priekšsēdētāji kungs. Uh, Dialogs ārlietu politikā ir fundamentāli svarīgs. Izvēlēties ir arī svarīgi, ar ko mēs vedam šo dialogu. Un Eritreja diezin vai uzticams partners, nemaz nerunājot, ka viņi atbalsta teroristus Somālijā, ir jāatgādina arī situācija, kur nepilngadīgie ir spiesti bēgt no Eritrejas. Viņi tiek uh, pārtvērti Lib Lībijā un tiek sodīti, viņi tiek spīdzināti un nogalināti, protams, bez tiesas. Uh, Runa par atbalsta fondu, jā, bet vai mēs varam palīdzēt tikai tad, ja mēs redzam konkrētus progresu soļus. Mēs vēlamies atbalstīt eritrejiešus un cīnīties pret nabadzību, kas izraisa imigrācijas, bet mēs gribam redzēt konkrētas aktivitātes no Eritrejas valdības. Bet atbalstīt šāda veida atbildību, tas nozīmē, ka mēs nodaram ļaunu eritrejiešiem. Šīs Eiropas parlaments ļoti skaidri par to ir izteicies. Eiropas parlaments vēlas aizst, iestāties par eritrejiešiem, par eritrejas tautu un padomē tas ir jāņem vērā. Paldies, un tagad Ponga kungs, vienu minūtu. Priekšsēdētā kungs. Situācija Eritrejā ir kritiska. Katru mēnesi tūkstošiem eritriešu uh, dodas prom no valsts uh, viņu tiesību neievērošanas dēļ. Tā rakstīts ANO ziņojumā par cilvēktiesībām. ANO ļoti uzmanīgi pēta cilvēktiesību situāciju Eritrejā, un uh, viņu secinājumi ir ļoti satraucoši. Tagad Eiropas komisija sākusi strādāt uh, pie šī jautājuma, un uh, arī Eiropas padomē tam ir pievērsusies. Dalību valstīm ir, um, dažām dalību valstīm ir paredzēts arī bilaterālas attiecības ar Eritreju un palīdzības sniegšana. Tas uh, nepatīkamākais ir tas, ka turklāj netiek ievērotas cilvēktiesības Eritreja. Mm, jānodrošina mm, šis demokrātiskums un uh, tas ir izšķiroši. Tur jābūt, tur jārespektē cilvēktiesības beidzot. Paldies! Paldies jums, Punga kungs, vai pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Sanrī kunga? Ja? San, samnīkums, lūdzu. Paldies. Godāto deputātu, jūs uh, runājāt par cilvēktiesībām. Un jūsu uh, uzstāšanās uh, premise bija uh, cilvēktiesība neievērošana. Bet uh, Te izskanēja, rezult, izskanēja komentārs par korupciju, ka palīdzība it kā tiek sniegta, bet tā nenonāk līdz vienkāršiem cilvēkiem, kam tā ir vajadzīga valstī. Ko jūs par to domājat un um, kā līdz ar to pielāgot uh, mūsu politiku attiecībā uz uh, cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī? Jo galu galā ir jāņem vērā šādi faktori. Es jums pasakos, uh, kolēģi, par šo jautājumu. Es uzskatu, ka RTS valdībai uh, ir jārīkojas, lai iestātos par cilvēktiesībām valstī, un mums kā parlamentāriešiem ir cita loma. Mums jāpanāk uh, tas, ka tiek sniegta palīdzība šai valstī. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Saka, vārds tiek dots deputātam Gerero Salom pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Paldies, eh, ministres kundze. Šorīt eh, detalizēti izrunājāmies par eh, bēgļu krīzi Eiropas Savienībā. Tik tiešām Eritreja nav mūsu uzmanības centrā šobrīd. Mums ir bēgļi no Sīrijas, no Irākas, no citām valstīm šajā reģionā. Bet Eh, no Eritrejas mums arī ir 200 tūkstoši bēgļu pasaulē, 9% mm, no um, kopēja bēgļu skaita. Tad viņi ir ļoti sekmējuši to, ka kopējais bēgļu skaits pasaulē tagad ir pieaudzis līdz 60 miljoniem. Uh, 60 miljoni ir tikpat daudz, kā Francijā dzīvo, gandrīz tikpat daudz kā Vācijā. Eritrejā ļoti slikta ir, um, ļoti slikti izveidots ir valsts aparāts, uh, cilvēki tiek spīdzināti, piespiesti uh, darīt uh, visu, ko pret viņu gribu, mums kritiski jāskata notikumi šajā valstī, un mūsu palīdzība jāpiesaista noteiktiem nosacījumiem. Turklāt šajā sadarbības procesā nevar tikt ignorēts parlaments, jo mēs aktīvi piedalāmies šos darbos un vēlamies uh, dot mūsu ieguldījumu. Paldies jums, deputāta kungs! Un tagad Marija Gabriela. Nu, viena minūte. Marija. Paldies, priekšsēdētā kungs, ministres kundze. Situācija Eritrejā un mūsu attiecības ar šo valsti lieliski ilustrē uh, spēles noteikums. No vienas puses cīņa par cilvēktiesībām, no otras puses um, iespēja izmantot mūsu instrumentus, lai eh, veicinātu demokrātiskumu šajā valstī. Eh, mums eh, vajadzētu vairāk izmantot attīstības instrumentus, teiksim, nacionālās programmas mm, un to līdzekļus vajadzētu izmantot programmam, lai palīdzētu Eritrejai. 2000 14. gadā mums bija visvairāk bēgļu no šīs valsts, kas sasniedza Itālijas krastus. Mums jāmobilizē visi fondi, kas ir mūsu rīcība, ieskaitot arī Kotonu um, nolīgumu, lai palīdzētu šai valstī. Un Eritreja jākļūst par ļoti konkrētu piemēru, lai pierādītu visiem, ka mēs spējam šādu mobilizāciju veikt. Uh, Paldies um, jums. Es vēlos arī sveikt delegāciju no Solidarnošķ, ārotbiedrības. Lūk, viņa tur augšā, galerijā um, sēž um, ļoti priecājamies jūs visus redzēt. Un tagad došu vārdu Anai Gomešai pusotru minūti. Lielas paldies! Eritrejā sistemātiski tiek pārkāptas cilvēktiesības. Šis uh, nepārtraukts uh, uh, militārais dienests, uh, tas nozīmē, ka cilvēkiem vienkārši nav ne, ne, neviena atpūtas brīža. Uh, šis dienests skara 90% no valsts iedzīvotājiem. Šai, šai valstī nav neatkarīgas preses, NVO. Uh, Uh, valsts budžeta, sociālā budžeta. Bet tagad Eiropas Savienība lēmusi par attīstības plānu ar 200 miljoniem eiro, ko nodot Eritrejas valdībai. Bet bēgļu uh, plūsmas turpināsies, vai šīs naudas uzlabos Eritrejas cilvēku dzīvi. Kā komisija var pierādīt, ka šī programma būs noderīga? Parlaments ir pret to. Demokrātiskā izpēta nav notikusi. Kā garantēt, ka šī nauda nenonāks korumpēto īrēģiņu rokās? Komisija jāpieprasa demokrātiskās reformas no Eritrejas. Projekti, ko finansē Eiropas Savienība, jā. Uh, jākontrolē neatkarīgām iestādēm. Un jāuzstāja, lai ANO pārstāvam būtu iespēja būt klāt Eritrejā un vērot visu no vietas. Paldies jums, eh, deputātes kundze, un tagad Johims Zellers, Vācija. Priekšsēdētāju kungs, eh, eh, ministras kundze, no Eritrejas bēga ne tāpēc, ka valstī ir karš, bet prezidents Aferverks ir izveidojis diktatūru, kas nedot cilvēkiem elpot. Un tagad uh, mēs piešķēram 200 miljonus uh, Nacionāla indikātora programmas ietvaros uh, un arī uh, vairākus miljonus par labu valdības darbu uh, mēs piešķēram. Uh, tas ir taču joks. Mm. Jau iepriekšējā periodā mums bija paredzēta vairāk pa 100 miljoniem Eritrejai, taču uh, Eh, miljonu skaitu samazināja, jo nebija panākts progress. 2014. gadā Eiropas delegācija no Eritrejas ziņoja, ka arī šo samazināto eh, šo, eh, summu nevarēja adekvāti izmantot. Neskatoties uz to, komisija gatavo svaigu summu Eritrejai. Es domāju, ka šis gadījums jānodot parlamentārā izpētei jo tikai šeit palātā mēs uh, varam atrast īsto ceļu, kā iet uz priekšējā jautājumā. Paldies! Un tagad Marita Ulfskoga. Viena minūte. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Ministras kundze, paldies. 5281 diena. Tik uh, ilgi zviedru žurnālists uh, atrodas cietumā bez iemesla vairāk par 14 uh, gadiem pārējot no īsāka ģimene ir neizpratnē, viņš, viņi par viņu neko nezina. Nezina arī Kāpēc viņu apcietināja un iemeta cietumā? Šis ir tāds unikāls gadījums. Protams, kā jau tika pieminēts, preses brīvība šajā valstī nepastāv, un cilvēktiesības ir tiek sistemātiski, uh, sistemātiski netiek ievērotas. Problēmu saraksts ir ļoti garš. Mums, protams, ir mūsu vērtības, principi, tiesiskums, pamatbrīvības. Uh, runas brīvība. Tas jāpiemēro arī attiecībām ar Eritreju. Man patīk šī rezolūcija, bet man interesē, ko komisija darīs, runājot par šo konkrēto žurnālista gadījumu. Paldies, un tagad Lars Adaktusons. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlos jums pateikties par lielisku rezolūciju, ļoti labi sagatavotu attiecībā uz situāciju Eritrejā. Un uh, paldies uh, par atbalstu attiecībā uz Dāvida īsāka uh, lietu, kas tika pieminēta, kurš ir cietumā ilgāk par 14 gadiem šausmīgos apstākļos. Vienīgais, par ko viņš runāja savās reportāžās, ir cilvēktiesības. Parlaments pieprasa nekavējoties atbrīvot visus politiskos ieslodzītos bet jādara vairāk. Ja cilvēktiesības arī turpmāk netiks ievērotas, tas ilgtermiņā ietekmēs mūsu attiecības ar šo valsti. Eiropas Savienībai izmaksāt tādas summas bez jebkādiem nosacījumiem nav pieņemami. Mums jāpiesaista šo naudu izmaksāšanu konkrētiem nosacījumiem, jāatbrīvo Davids Īsāks un uh, citi žurnālisti, kas uh, tikpat netaisnīgi tiek turēt cietumā. Paldies! Paldies! Tagad Doru Klaudijanu Frunzulika. Viena minūte. Barco džinkuē, panie prezident. Paldies, priekšsētājkungs. Jūs tik labi izrunājot to visu romāņu valodā. Dāmas un kungi, Eiropas Savienība eh, ir izlēmusi sniegt uh, palīdzību Eritrejai. Mēs runājam par 200 miljoniem eiro. Neskatoties uz to, ka izpētes uh, darba grupa attīstības komiteja Eiropas parlamentā, ko es vadu, 2015. gada 11. novembrī aicināja uh, neapstiprināt tekstu šīs summas atbrīvošanai. Acīm redzot, parlamenta viedokli netiek, neņem vērā. Tas ir skaidrojams ar cilvēktiesībām Eritrejā. Situācija nav optimāla. Īsnībā ļoti haotiska. Civiliedzīvotājus eh, apcietina, neminot nekādus iemeslus, tikai par uh, eh, žurnālistu darba pildīšanu. Arī par to, ka cilvēki piedar kādai reliģijai vai par mēģinājumiem aizbēgt no valsts. No Eritrejas eh, aizbēg ļoti daudz cilvēku. Viņi veido trešo grupu pēc, pēc bēgļu skaita, kas eh, dodas uz Eiropu. Mums eh, kaut kas jādara, lai mainītu situāciju šajā valstī, un jums ir jāieklausās parlamenta viedoklī. Paldies! Sākam brīvā mikrofona procedūru. Pirmais runātājs ir Lopes kungs. Eritrea in the... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es mm, Kopā ar īrijas nevalstisko organizāciju apmeklējuši Eritreju, un es ceru, ka es e, viņus varēšu informēt par rezolūciju, kuru rītdien kolēģi cerams, ka pieņems. Mums ir jāaizstāv cilvēku tiesības, it īpaši šajos apstākļos, kas valda Eritrejā, e, korupcija un vispārējais, bet mums ir jānodrošina arī tas, lai Eiropas finansējums nāktu par labu Eritrejas iedzīvotājiem, nevis kaut kam citam. Un es domāju, ka vēstījums no eh, ministriem un komisijiem, prezidentūrai un ka padomē ir, ka ir jānosa, jāizvirza Eritrejai nosacījumi eh, piešķirot līdzekļus eh, ne tikai Eritrejai, bet arī citām valstīm, ka mēs piešķiram līdzekļus, mums ir jāizvirza nosacījumi saistībā ar cilvēktiesībām. Ir, tas tam ir jābūt kā obligātam noteikumam. Eh, protams, eh, ka ir arī eh, Dāvida Izaka gadījums, arī ir gadījums, kad mums ir jāpanāk progress un mums ir jāstrādā tā, lai Eiropas Savienības fondu nauda nāktu par labu Eritrejas iedzīvotājiem un nevienam citām. Un tagad Nikola Kaputo lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Eritreja ir uh, daudz imigrantu izcelsmes valsts atbilstīgi ANO un Human Rights Watch šo uh, bēgļu gaitu veicina cilvēku tiesību pārkāpšanu, spīdzināšanu un tam līdzīgi. ANO ziņo arī par to, kā valdība arī izmanto kaimiņu valstu situāciju, lai pārs pārkāpt cilvēku tiesības. Šajā valstī ir ļoti sarežģīta situācija, un uh, Amnesty International arī um, prasīs valstīm, kuros atrodas eritrejieši, neziņot par to valsts. Eritrejā Eiropas Savienība ir jāatrisina jautājums par bēgļu pieplūdi, kā arī ekonomiskā palīdzība ir uh, jānosaka kā sniedzama tikai tad, ja valstī tiek veikts progress eh, cilvēktiesību jomā. Paldies! Un tagad notis Mērijas lūdzu. Paldies! Sas, pēc ANO cilvēktiesību padomes atziņām mēs zinām, ka Eritrejā sistemātiski tiek pārkāptas cilvēktiesības. No 93. gada jau bija jānotiek demokrātiskām vēlēšanām, bet mums tur ir diktatūra un viss 5% iedzīvotāji jau ir izbraukuši no valsts, ņemot vērā politisko situāciju un ekonomikas situāciju. Šeit tiek ierobežotas brīvības, vārda brīvība, reliģijas brīvība, preses brīvība armijas, armijā cilvēki tiek spīdzināti un tā tālāk. Tā ka šeit tiek pārkāptas visas iespējamās tiesības, tāpēc arī Eiropas Savienībai jāiegulda eh, savus devumus, lai attīstītu demokrātisku sabiedrības modeli. Ir jānosoda cilvēktiesību pārkāpumi. Uh, un ir jārada saikne, eh, jāparāda saiknes ar korupciju un valdību. Tāpat arī ir jāpārdomā investīciju politika, jo jācīnās pret reģiona nabadzību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad, eh, tagad eh, zastupnieka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirms četriem gadiem mēs bijām liecinieki tam, ka Eritrejā tika pārkārtas cilvēktiesības. E, šeit nu, bija arī dažādas e, cilvēku paverdzināšanas formas, reliģijas brīvības ierobežojums, bardarbība pret sievietēm e, Eh, LGBT eh, sabiedrības tiesības netiek ievērotas, eh, tiek apcietināti masveidā iedzīvotāji un masveidā tiek pārkāptas cilvēktiesības. Eritrejai vai tai vajadzētu saņemt palīdzību? Jā, tai ir jāpalīdz, bet, kā jau mēs teicām, attīstības fondam ir jāizmanto nauda, lai palīdzētu Eritrejas iedzīvotājiem, bet kā to izdarīt, kā to garantēt? Jo, ja mēs to nevaram garantēt, tad to izmantos diktatūra, un tad nav jēgas palīdzēt, ja tas tā ir. Un tagad deputāts Džēms Tarvērs, e, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, E, Eritrējai ir jātiek garā, galā ar daudziem izaicinājumiem - nestabilitāte, cilvēktiesības un kopumā humānā krīze. E, tāpēc arī Eritrejas cilvēki desmitiem simtiem tūkstošiem dodas uz Eiropu. Uh, E, ņemot vērā Eritrejas kaimiņu valstis, šī situācija ir vēl nestabilāka. E, apmēram 30 tūkstošus e, bēgļus no Eritrejas ir uzņēmusi Etiopija. Te mums ir arī, <clears throat> jā jādomā par to, ka ir jādara vairāk, lai uzlabotu Eritrejas ekonomiku, jo tādējādi varētu arī ierobežot migrācijas krīzi. Ir nepieciešama ciešāka partnerība ar spēkiem, uh, lai atrastu labāku risinājumu gan uh, vidējos austrumos, gan Ziemeļāfrikā, gan arī Eiropā esošai situācijai. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Saka priekšsēdētājs tagad pārstāvota Mogarīnī kundze Žanīna Henisa Paskerta lūdzu. Jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Kā jau es iepriekš teicu, um, teikt savās ievadvārdos, mēs esam patiešām eh, noraizējušies par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Un mēs eh, visās eh, sanāksmēs, politiskā dialoga sanāksmēs par to runājam. Tāpat mēs esam pacēluši šo tēmu starptautisko līmenī, starptautiskās organizācijās. Um, Eiropas uh, Savienība atbalsta uh, rekomendācijas, uh, lai mēģinātu uzlabot situāciju Eritrejā un izvērstu dialogu par cilvēktiesībām. Eiropas Savienība vēlas paplašināt partnerību ar, Eiropu, ar Etiopiju, tomēr te ir runa arī par nosacījumiem, kas Eritrejai jāizsaka neizpildām. E, Eritrejā ir jāveic reformas, e, lai e, spētu īstenot apvienoto nāciju ieteikumus. Es esmu atbildīga par eh, Eritreju no 2016. gada līdz 2020. gadam. Ir daudzi sektori, kur mums ir jāstrādā, piemēram, pārtikas eh, sektors, ražīguma pieaugums un tā tālāk ir svarīgi panākt eh, ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, eh, tādējādi uzlabojot eh, iedzīvotāju situāciju un sasniegt tuvotos mērķiem nabadzības apkarošanai. Eiropas Savienība turpinās atbalstīs Eritrējai izteikto rekomendāciju īstenošanas ceļu. Palī, attīstības palīdzība Tā ir vēl viena tēma. Tā tiek īstenota caur projektiem, kas ir savietoti ar Eritrejas iedzīvotāju vajadzībām. Jauna darba vietu radīšana, lai samazinātu nabadzību, piemēram Eiropas Savienības e, projekti e, tiek īstenoti e, caurspīdīgi saskaņā ar Eiropas fondu regulējumu. Bez tam šeit notiek strikta uzraudzība un līdzekļu piešķīrums E, patiešām tiek virzīts uz to, lai ieguvēji būtu Eritrejas iedzīvotāji. E, mēs patiešām e, strādājam iedzīvotāju labā. Priekšsēdētāju kungs, mēs pat labāk darbojamies šajā jomā sarežģītos politiskajos apstākļos, un mums ir konkrēti jāskatās eh, uz eh, panākto progresu un valdības attieksmes nopietnību. Ja, eh, tā kā es nekādā gadījumā negribu ignorēt to, eh, kā tiek sasniegti eh, mērķi, kurus mēs nospie, nospraužam, un kā tiek ievērotas eh, cilvēktiesības. Kā jau es teicu no sākuma, mēs darbojamies aktīvi Eritrejā, bet ir skaidrs, jo ir skaidrs, ka tā, turpmāk Eritrejas izolācija nenāks par labu tās iedzīvotājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, paldies, ministras kundze! Tā mums ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi no visām politiskajām grupām, un tagad šīs debates es slēdzu, balsojums notiks rīt.